atmiņā. Paldies! Grācija, honorevli Van Ordenā, kur. Paldies Van Orden kungam. Vēlreiz sirsnīgi sveicam kolēģus no Indijas parlamenta. Tālāk šīs debašu, šīs debašu kārtas noslēgumā gatavojoties Eiropadomē 25. un 26. jūnijā vārds tiek dots eh, komisijas priekšsēdētāju pirmajam priekšsēdētājam Timermans kungam. Paldies, es vēlos reaģēt uz daļu no komentāriem, kas izteikti. Vispirms par Grieķiju. Es uzstāšu uz to, ka komisija turpinās meklēt kompromisu, kas ir pieņemams visiem, kas balstās uz ideju, ka mums nevajadzētu ļaut Grieķijas iedzīvotājiem ciest vēl vairāk un ir jāatrod izēja no šīs situācijas. Tie no jums, kas uh, apgalvoja, kā Natāla kungs un Lepenas kundze, ka esot uh, Grieķu tautas draugi, bet ir pret eiro un uh, Grieķija uh, ir jāatstāja Eirozonu, varbūt viņiem jāpārdomā savas draudzīgās saites, uh, jo lielākā daļa no Grieķijas iedzīvotāji negrib iziet no Eirozonas, bet gan atrisināt risinājumu Eirozonas ietvaros. Ja jau esat tik lieli draugi Grieķijai, tad varbūt iesakojiet viņu. Piemēram, tagad redzu, ka kāds signalizē, eh, ka, es saku, pil, pilnīgi traks esmu. Lai nu kā, kungs, ar ar tādiem draugiem kā jūs, es labāk eh, izvēlos ienaidniekus. Vēl viena lieta, kas man pārsteidza, ka NATO kungs sūdzējās par to, ka viņa deputāti nevarēja nonākt Eiropas parlamentā vakar streiko dēļ. Es sapratu, ka viņa eh, kolēģi dara visu, lai tiktu vaļā no Eiropas parlamenta. <laughs> Yes, and I... Es ceru, ka visi britu deputāti neaizmirsīs brīnišķīgo mantojumu, būt pietiekami pašpārliecinātiem un nesāks celt eh, tikai mūrus, bet arī durvis būs apkārt Eiropai. Tā, tas man noved pie migrācijas temata. Vai nu mēs atradīsim Eiropas līmeņa risinājumu, vai arī nebūs risinājumu, un turpināsim saskarties ar vienu. Tāda ir mana pārliecība. Manuprāt, radīt iespaidu, ka paturot cilvēks ārpusē, nelaižot viņus iekšā, mēs atrisināsim problēmas. Tas ne tikai morāli ir apšaubām, bet arī fiziski neiespējami. Mēs neesam Austrālija, mēs neatrodamies okeāna vidū. Uh, Mēs nevaram piemērot tādus pašus risinājumus un starp citu. Ko jūs teiksiet ģimenei, kas bēg no kara, no Damaskas vai cita Sīrijas teritorijām, jums nav tiesības uz patvērumu, jums jāpaliek tur, lai jūs nogalina? Jā, jums jāpaliek reģionā. Nu, ejiet, pasakiet to tādām valstīm kā Jordānija un kā Libāna, kur viens ceru daļu no iedzīvotājiem ir bēgļi. Jums ir jāpārdomā šī ideja par to, ka vienkārši nelaižot cilvēkus iekšā, mēs atrisināsim problēmu. Eiropā ir jāuzņemās atbildība, atbildība atrast ilgspējīgu risinājumu, kas balstās uz mūsu vērtībām. Ja mēs eh, aizmirsīsim savas vērtības, mēs aizmirsīsim tās arī citās eh, jautājumos. Mums ir jāatceras šie, eh, šīs vērtības arī tad, kad runājam par pašu pilsoņiem. Tāpēc aicinu padomēji rītdien sekot komisijas pamatojumam, dodiet mums labāks risinājums, labāk pamatojumu, vai arī sekojiet mūsējam. Un komisija paliks pie sava priekšlikuma. Un jūtos uh, pilnvarots arī parlamentu vairākumu atbalsta dēļ, jo citas pieejas ir izgāzušās. Un, manuprāt, tas ir tieši politiskās integritātes un uh, pareizās morālās nostājas uh, dēļ, ka ka tādējādi arī Eiropadomu uztvers nopietni. Kas attiec uz konkrēto Ferhofštātu eh, kungu minēto jautājumu par Ungāriju, komisija eh, apspriežas ar Ungārijas valdību, lai noskaidrot, kas tie ir par tehniskiem iemesliem, kas tiek minēti, kas tur īsti ir. Mēs neesam pārliecināti, ka eh, tas ir noticis īsti, ka šī atcelšana ir notikusi. Mēs prasām paskaidrot, mēs prasām no visām dalību valstīm noteikumu ievērošanu, ja ir ārkārtas situācija Jā, ir norādes, ka Ungārija saskaras ar pēkšņu pieaugumu bēgļu plūsmās. Nu, ja tā tas ir, tad mūsu uh, rokās ir instrumenti, kas palīdz risināt šādas uh, situācijas, bet eh, uzņemšanas atcelšana vienkārši to nepieļauj vienpusēji. Eiropas noteikumi to nepieļauj. Uh, Eh, dalību valstis izra var izrādīt solidaritāti, atbalstīt Ungāriju. Mēs šobrīd vedam sarunas ar Ungārijas iestādēm un aicinam visas dalību valstis ievērot tos noteikumus, par kuriem esam kopīgi lēmuši. Mēs katrā ziņā cieši sekosim situācijas attīstībai ar Ungāriju. Un visbeidzot, priekšsarātāja kungs, vēlos vēlreiz uzsvērt komisijas vārdā, ka Eiropadomē ir jāspēr drosmīgi soļi uz priekšu migrācijas jautājumā. Ja mēs nelemsim šodien, mirs vairāk cilvēku, mēs nevarēsim sākt īstenot noteikumus, nevarēsim sākt īstenot nepieciešamos pasākumus, kas ir nepieciešams apspriest jūlijā, un Žansklots Junkers aicinās visus ministrus un visu e- Eiropadomi reaģēt uz komisijas priekšlikumu sekotām ar parlamentu atbalstu. Paldies! Ora Paldies. Tālāk padoms vārdā. Kalniņa, Zana Kalniņa Lukaševic. Mikro. Paldies, godātais priekšādātāja kungs, komisijas pārstāvis, godātie deputāti. Paldies par šo ļoti dinamisko, precīzo, konkrēto diskusiju. Par migrāciju. Kā jau es teicu, padome meklē visaptvarošu, sabalansētu un ilgtermiņa risinājumu es saprotu ka eiropas komisija ir apņēmības pilna aizstāvēt savu priekšlikumu taču padome vēl nav pārliecināta ka šis ir vislabākais veids kā atrisināt problēmas cēloņus nevis vienkārši cīnīties ar krīzes sekām. Godātie deputāti, ja kādā at vietā atkārtoti notiek plūdi, ir jāceļ dambis, nevis jāsmeļ ūdens ar spaini. Es uzsvēršu, gadījumā ja es sākumā nebiju pietiekami skaidra. Nevienam padomē nav šaubu par nepieciešamību palīdzēt tiem, kam palīdzība ir patiesi nepieciešama. Nevienam padomē nav šaubu par nepieciešamību stiprināt attīstības sadarbību. Nevienam nav šaubu par sadarbību ar izcelsmes valstīm un palīdzību priekšpusteņu valstīm, par nepieciešamību apkarot bandistus. Bet mums vēl ir jādiskutē par labāko veidu kā sasniegt mērķi ilgtspējīgu risinājumu reālu un efektīvu risinājumu. tajā pašā laikā padome vienmēr ir bijusi gatava reaģēt. padome ir aktīvi strādājusi lai ieviestu aprīļa ārkārtas eiropadomē apstiprinātos pasākumus un novērstu cilvēku bojāju vidusjūrā es atgādināšu ka padome ir atbalstījusi frontex aģentūras budžeta trīskāršu palielināšanu dalībvalstis ir sniegušas papildus tehniskos un cilvēku resursus frontex vajadzībām un tas jau ir tagad ļāvis glābt cilvēku dzīvības vidusjūrā un nepieļaut aprīt traģēdiju atkārtošanos. Otrakārt, kā jau es minēju, padome ir vienojusies par kopējās drošības un aizsardzības politikas operācijas uzsākšanu vidusjūrā. Un treškārt, padome aktīvi strādā uz preventīvu un visaptverošu sadarbību ar izcelsmes un tranzīta valstīm un padome atradīs risinājumu un vienošanos par tiešām visaptvarošiem un sabalansētiem risinājumiem migrācijas politikai kopumā. Par Grieķiju. Es saprotu Eiropas parlamentu nepacietību. Mēs visi nepacietīgi skatāmies Grieķijas virzienā, un es piekrītu ka situācija nav vienkārša taču mums tomēr ir jāļauj grieķijai parādīt mums visiem ka tā spēj piedāvāt un īstenot reformu plānu un rītdienas sanāksme es ceru nesīs pozitīvas ziņas cilvēks jau neslīgs tāpēc ka kādreiz iekrīt ūdenī bet cilvēks noslīg tāpēc ka paliek ūdenī. Mums ir jādod iespēja Grieķijai izkāpt no šīs bedres. Mēs varam tikai cerēt, ka sarunu iznākums būs ilgtspējīgs. Reformas un konsolidācija ir vienmēr sāpīga, taču arī no mūsu valsts pieredzes mēs varam teikt, ka vēlētāji spēja novērtēt pozitīvi valdības drosmi un spēja pieņemt grūtus lēmumus operatīvi. Izdarīt nepieciešamo darbu, lai nodrošinātu stabilitāti labklājību un drošību saviem iedzīvotājiem. Un tādēļ ir vajadzīgs risinājums, nevis ilgstoša agonija un stagnācija. Es domāju, ka mūsu visu interese ir redzēt stipru, vienotu, ekonomiski plaukstošu un drošu Eiropas Savienību. Vienotu eirozonu, stabilu ekonomiku. Tādēļ mums ir jāpārspēj pārvarēt tās grūtības, jāspēj rīkoties drosmīgi un paveikt nepieciešamos darbus. Un e, Eiropadomas darba kārtība vienlīdz svarīgi ir arī jautājumi gan par Eiropas Savienības kopējo ekonomikas jautājumiem, par valsts specifiskām rekomendācijām, par piecu prezidentu ziņojumu, un arī ļoti būtisks ir jautājums par Eiropas Savienības iekšējās un ārējās drošības stiprināšanu. Šie visi jautājumi ir savstarpēji ļoti, ļoti cieši saistīti. Paldies par šodienas diskusiju un ļaujiet izmantot iespēju un pateikt lielu paldies Eiropas parlamentam par šo sešu mēnešu ļoti auglīgo sadarbību ar Latvijas prezidentūru. Mums ir bijušas dinamiskas diskusijas, ir meklēti risinājumi daudzajām grūtībām un ir panākts vienošanās par būtiskiem jautājumiem. Paldies jums liels par to un es vēlos novēlēt ne tikai nākamajai Luksemburgas prezidentūrai, bet Eiropas Savienībai kopumā, lai nākošais pusgads ir mierīgāks, lai tajā ir mazāk krīzes, bet vairāk stabilitāte, drošība un izaugsme. Paldies liels! Anche il Parlamento ringrazia la Presidenza uscente per. Paldies. Arī Eiropas parlaments uh, vēlas pateikties Latvijas prezidentūrai par izcili labi īstenoto sadarbību, kas ir bijusi, e, bijusi šo sešu mēnešu laikā. Vēlreiz liels paldies, un līdz ar to šī punkta izskatīšana ir noslēgta. Da, continuăm, uh, continuăm ședința noastră plenară, dar... Tagad turpināsim, turpināsim uh, plenāru sēdi. Bet pirms mēs to darām, uh, vārdu ir lūdzis Glezos kungs. Viņš uh, lūdzis, ir iespēja izteikties par reglamentu. Lūdzu, Glezos kungs, vārds jums. Es negribu runāt uh, par reglamentu, es gribu teikt, uh, ko par iepriekšējām diskusijām. Man tika solīts, ka uh, es varēšu uzstāties, uh, bet tomēr man nedēva vārdu. Es lūdzu, lai es varētu minūti uzstāties. Man teica, jā, ka es varētu to darīt, uh, bet tagad man nedēva vārdu, ko es varētu darīt. Priekšsēdās, ja es uh, saprotu pareizi, tad šīs diskusijas ir uh, tādas, ka uh, šajās diskusijās uzstājās tikai uh, politisko grupu priekšsēdētāji, tādēļ neuzstājās neviens uh, deputāts. Nu, tā tad jūs uh, varbūt tagad vēlaties uh, uzstāties un teikt, ko jūs uh, gribējāt. Ja jūs vēlties, tad jūs tagad varat uzstāties. Es tagad drīkstu runāt? Jā, lūdzu, jūs varat. Lūdzu, jūs varat uzstāties. Es gribu uzdot jautājumu visiem kolēģiem. Es gribu uzdot jautājumu, kas man ir aktuāls par demokrātiju, kas ir Eiropā. Vai mēs respektējam tautas gribu, jā vai nē? Grieķijas tauta vēlēšana laikā pieņēma lēmumu, ka tā nevēlas to, kas notika notiek tagad, bet vēlas savu nākotni pati noteikt. Neiet šeit runa, vai mēs to respektējam vai nē. Neiet runa tikai par Grieķijas tautu, bet par demokrātiju. Vai mēs respektējam tautas gribu, jā vai nē. Grieķijas tauta pieņēma lēmumu, ka tā pati vēlas noteikt savu tagadni un nākotni un negrib, lai tos macētu. Um, no ārpuses. Eh, sarunas neko nav devušas, vai nu eh, pārāvums, vai pakļaušanās. Ja mums ir parādi, tad mēs eh, maksājam tos, ja nav parādi, tad nemaksājam par tiem. Es izstājos pēc pāris dienām no Eiropas parlamenta un gribu, lai katrs deputāts Eiropas parlamentā atbildētu uz šo jautājumu atbilstoši uh, sirdsapziņai, un lai kur jūs dotos, lūdzu pievērsieties manam jautājumam. Priekšstādājs, paldies Klesas kungam. Tagad uzreiz skatīsim nākamo darba kārtības punktu. Tas ir Fernandeša un Bulmana kunga ziņojums.